un pretojās. Šobrīd Krievija pāraksta vēsturi un uh, apgalvo, ka Somija, mazā Somija savulaik uzsāk šo karu. Es domāju, ka mums ir jāizdara secinājumi. Paldies, paldies Hakarēniem kungām. Tagad vārds Latovs kungām uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Krievijas oficiālais naratīvs par uh, Otro pasaules karu patiesībā ir melu kaudze. Viņi gluži vienkārši nu, vēlas nopirināt uh, paši savu atbildību. Viņi vēlas sašķelt starptautisko domu. Otrais pasaules karš nebūtu sācies, ja netiktu noslēgts šis pakts starp uh, Krieviju un Vāciju. Un šobrīd notiek centieni to pārakstīt. Ja valsts nevēlas uzņemties atbildību par saviem noziegumiem, tā nevar būt uzticams partners starptautiskajā arēnā. Krievijas meli ļoti daudz ko pasaka par to, kāda Krievija ir šobrīd. Paldies! Liels paldies Zlatovs kungam un tagad vārds Aleksandrov Jordanov kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, mums ir jānosoda jebkādi Putina centieni attaisnot Padomu Savienību par to, kas notika otrā pasaules kara laikā un pēc tam. Bulgārijas traģēdija sākās 44. gada februārī, kad uh, Padomju Savienība pasludināja karu Bulgārijai, pieteica karu Bulgārijai. Daži to cenšas prezentēt kā atbrīvošanas karu, bet uh, patiesībā mm, tie ir medi. Tika nogalināta elita, tika atvērta konc atvērts koncentrācijas nometnes, tika noturētas nelikumīgas tiesas un Krievijai būtu jāatvainojas ne tikai Polijiem, Baltijas valstīm, bet arī Bulgārijai. Mēs nevaram pieļaut, ka tiek glorificēts e, Kremļa režīms. Mums ir jāvēršas pret šiem hibrīd kariem no Maskavas puses, un es ceru, ka šogad nekas tāds vairs netiks pieļauts. Paldies Aleksandrov Jordānov kungam. Un tagad Vārds Vitanov kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušā gada septembrī Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas nākotni un vēsturi, un tika pieņemta rezolūcija arī par Molotovu un Ribbentrovu paktu, bet tajā nekas nav teikts par fašismu un iebildumiem pret to mēs nedrīkstam aizmirst par šo 39. gada slepeno paktu. Mums nevajadzētu aizmirst par to, kas notika Baltijas valstīs un citviet. Mēs pārakstot vēsturi eh, patiesībā neesam vairs tik ticami. Mēs aizstājam vēsturi. Un mēs nedrīkstam pieļaut šādus noziegumus eh, pret cilvēks. Mums Eiropā pret to kategoriski jāiebilst. Paldies! Paldies Vitanov kungām! Nākamais runātājs eh, Pētkungs uz vienu minūti. Paldies! Šie notikumi, kas noved pie otrā pasaules kara un otrais pasaules kā tāds bija traģisks e, visai pasaulē un visai Eiropai. Genocīd, genocīds, holokausts un vairāku valstu neatkarības zaudēšana. Daudzas valsts cieta no padomju okupācijas un uh, nacistiskās Vācijas. Uh, apspiešanas, un šobrīd, gadu desmitiem vēlāk, mēs nevaram uh, uh, censties rast attaisnojumu šiem noziegumiem. Daudzas nācijas Eiropā gadiem ilgi zaudēja savu neatkarību un zaudēja simtiem tūkstošu iedzīvotāju. Mums ir jāmācās no šīs sarežģītās pieredzes. Šī paudze, kas to piedzīvojas, šobrīd uh, izzūda. Uh, Bet kas notiek ar šiem eh, nozagumiem un kas eh, mainās mūsu sabiedrībā, ir jāsaprot, lai um, jaunās paudzes tik tiešām saprastu, kas notika Eiropā un kas ļāva šiem režīmiem un to vadītājiem, gan Hitleram, gan Staļinam, pieļaut šādus noziegumus. Ja mēs tagad pārakstīsim noziegumu, tas, noziegums un vēsturi, tas nevienam nepalīdzēs. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Dreosto kungam uz vienu minūti. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Tad nu, ļaunākais veids, kā mēs varam izkropļot vēsturi, ir klusēt. Uh, Pusgadsimta Itālijā vēlējās aizmirst to, kas notika ar tūkstošiem itāļu, kas bija spiesti pas, pamest savus uh, mājas. Dažādos Itālijas reģionos desmitiem tūkstoši itāļi tika nogalināti. Šodien Daudzi vēlas turpināt klusēt un aizmirst. Eh, Trež, eh, komunisti sauc arī par fašistiem eh, studentus un studentes, kuras arī izvaroja Dienvidslāvi tikai tādēļ, ka viņa bija itāliete. Redlanda arī Vilma arī kinoteātros nerāda un arī televīzijā nerāda Džaupalo pasa grāmata, itāļu žurnālisti, kas nesen gājas bojā, arī runā kā reizi par šiem jautājumiem un tad, kā to atgādināja mūsu prezidents Edžo Matarella, vēstures kropļošana nozīmēju to, ka mēs aizmirstam. Paldies, un tagad Stankanēlī lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos eh, izmantot eh, iespēju runāt par Eiropas vēstures kropļošanu, lai arī atgādinātu par Paulo Pānci, kas ir augstāk novērtētais Itālijas vēsturnieks, kas aizgāja uh, mūžībā svētdien. Pāca kungām bija drosme iet pret noteiktošajām domas traumēm un arī pārskatot Itālijas vēsturi 20. gadsimtā. 2006. gadā viņš arī sarakstīja grāmatu, kur viņš runāja pār komunistu partizānu paveiktiem noziegumiem, ko pēc 1945. gada un par Pēc tam viņu apsūdzēja kreisie, uh, ka viņš pārskat un pāraksta vēsturi, viņš ir revizionists. Te nav runa par revizionismu, bet uh, par faktiem, kas notika pēc 45. gada. Un itāļu ar, arī labējie nav tikuši pie uh, vēl valdī, valdīšanas arī tādēļ, ka uh, mēs esam runājuši par citādāku veidu vēsturi, kas uh, nav pieņemta. Paldies! Nu, tagad lūdzu Tomak uh, kungs. Jā, paldies! Uh, Putins arī nav apmierināts ar mūsu aktivitātēm. Mēs, mēs pieņēmām arī rezolūciju lai. Uh, nosodītu Stāļīnā politiku, kā rezultātā tika okupēts Baltijas valsts, Polija arī Rumānija, man valsts, Rumānija ir zaudējis teritorijas, ko neesam arī atguvuši. Es šeit nerunāju par, kā, par, tekst, par to, kas ir um, rakstīts mācību grāmatās, es pats esmu dzīves teritorijā, netā, kas savulaik nebija, ka bija netālu no padomis Savienības teritorijas, un joprojām šai teritorijā ir Putina propaganda. Uh, Um, vienmēr esam teikuši politiķiem Maskavā, ka šī propaganda jāizbeidz. Viņi man vienkārši aizliedza ehm, iebraukt Krievijā. Mums ir jāturpina cīnīties par patiesību, mums ir jāglābj arī uh, citu piemiņa. Paldies! Nākamā runātāja Ruizdevēs kung, kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāteic, ka šīs debats man liekas ļoti labas. Uh, jo ir bijis mēģinājums falsificēt kropļot vēsturi. Diemžēl tas notiek ļoti bieži arī šorīt plenāra sēdē. Idekom kundze no Brexit uh, pārtīs teica, ka Eiropas Savienības pamatprojekts bija brīvās tirzniecības um, Eh, telpā, un ja tas tā arī būtu, tad eh, apjūtaka elīste joprojām būtu, bet tas ir sakropļoti un nepatiesi jau no paša sākuma, un arī Šūmans teica, ka ir jābūt eh, jau 50. gados arī daudz lielākai un ciešākai sadarbībai, kas nav tikai tirzniecības rakstura. Mēs vienmēr redzam tās šausmas, ko paveic citi, bet it kā pie uh, pie, aizveram acis eh, par mūsu eh, paveikto. Kiitokset edustaja Ruiz Devesa. Paldies. Nākamais runātājs Austrēvičs kungs minūte lūdzu. nacionālpopulisti. Godātie kolēģi, šovinistu un nacionālistu rokās vēsture pārvēršās par kaut ko citu. Krievija raksta jaunu vēsturi, instrumentalizē to, mēģina valstis sanaidot savā starpā, lai novērstu uzmanību no pašreizējām problēmām. Un šo piekdienu tiks tiks um, lemts Jurija Dmitrova lietā, kas uh, atgādināja un cīnījās par to, lai netiktu aizmirsti miljoni Staļina umpu, upuru. Oficiāli avoti reaģēja uz, uz viņam atklājumiem un atziņām, <clears throat> sniedzot dezinformāciju par to, ka tie nevis Staļina upuru kapi, bet Somu nogalināti sarkanās armijas karēvi. Molotova un Ribbentropa pakta apbrīnotāji mēģina manipulēt ar vēsturi arī 21. gadsimtā. Paldies! Edustaja Auslevits, jūs. Annan puheenvuoron. Paldies Alštreviča kungam. Tagad eh, Zbigņevs Kuzmjuks, viena minūte. Paldies priekšēdētāja, godātā komisāras kundze. Eiropas parlaments atzīmēja 80. gada dienu kopš otrā pasaules kara sākšanās pieņemot rezolūciju, kurā tika nosodīts uh, Molotova-Ribbentropa pakts kopā ar slepenajiem protokoliem, kurā Eiropas valsts tika sadalītas ietekmes zonās. Un tas bija, tas izraisīja otro pasaules karu. Polija uzbruka 39. gada 1. septembrī, un vācieši iebruka arī citās Eiropas valstīs. Putins vairāk kārt ir savās runās apšaubījis šos vēstures faktus un mēģinājis Poliju padarīt par vainīgo otrā pasaules kara izraisīšanā. Uh, Šādi mēģinājumi ir jānosāda, no, jānosoda. Totalitārā režīma noziegumi ir jānosoda un nedrīkst pieļaut vēstures izkropļošanu. Paldies, Kuzmjuka kungs! Peters Polaks, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. 27. janvārī tiks atzīmēta 75. gada diena kopš eh, Aušvicas vai Osvencimas atbrīvošanas, gūstekņu atbrīvošanas. Tur tika ieslodzīti nevainīgi cilvēki. Un mums ir vēlreiz jāatgādina, ka nav pirmās un otrās eh, klases cilvēku, pārcilvēku vai zemcilvēku. cilvēku ja Hitlers būtu uzvarējis karā, es šeit nestāvētu, jo es pārstāvu e, čigānu tautību. Un Eiropas mēs joprojām varam dzirdēt runas, kurās tiek noliegts holokausts. Šos traģiskos notikumus nedrīkst um, izkropļot vai pasniegt kā kaut ko citu. Uh, Un daudz liela nelaime notika, tāpēc, ka cilvēki neuzdrošinājās neko teikt. Mums ir jāpretojas arī pašlaik eh, tādiem fašistu mēģinājumiem vēsturi izkropļot. Un mums ir arī jācīnās pret naidu. No tā ceļas tikai nelaime. Paldies, Palāka kungs! Roža Tomašiča lūdzu. Paldies! Otrais pasaules karš atstāja ļoti jūtamas pēdas Eiropā. Šodien mēs dzīvojam mierā un respektējam viens otru, bet atcerēsimies, ka gan pirms, gan pēc kara mums bija dažādi, dažādi viedokļi vai nostājas Vieni vēlējās atrisināt nacionālo jautājumu uz citu rēķina, un dažas valstis atkal un atkal kļuva par upuriem. Un viena daļa Eiropas tika atbrīvota, bet otra daļa, otra daļa okupēja komunisti, un mums ir pilnīgi cita vēsture salīdzinot ar Rietumu Eiropu. Tāpēc arī atceroties Otro pasaules karu, mums, mūsu koncepcijas ir atšķirīgas. Mums ir jādistancējas no visiem eh, šiem režīmiem, gan fašistu, gan komunistu. Paldies! Paldies! Tomašiķis kundze tagad uzstāsies Juknevičienes kundze, viena minūte. Godātie deputāti, godātie kolēģi, es gribētu vispirms pateikt paldies Krievu prezidentam par to, kā viņš ir izreklamējis Eiropas parlamenta rezolūciju. Putins savās runās balstās uz nepublicētu arhīvu materiālu un izmanto to kā līdzekli informācijas karā. Es gribētu viņam ieteikt publicēt pilnīgi visus arhīvu materiālus no Staļina laika. Uh, sabiedrībai visā pasaulē ir tiesības zināt, kas notika ar ebrejiem, kas 90, kas ir noticis ar uh, KGB, KGB arhīviem, kas pazuda 91. gadā, un sabiedrībai ir jāzina, ka sarkanarmiešiem bija tiesības izvarot sievietes un iznīcināt civiliedzīvotājus pasaules sabiedrībai tiesības zināt, ka grūtniecēm tik uzšķērst vēderi un e, mums ir jābeidz beidzot melot par to visu. Nākamais Lucija Duriš Niholsonova. Viena minūte. 20. gadsimtā nacistu režīms um, noveda pie masveida slepkavībām Tas ir arī brīdinājums, bet manā valstī neofašisti ir nokļuvuši pie varas, cita starpā arī Eiropas parlamentā komunistu ideoloģiju pārstāv cilvēks, kas vada svarīgu komiteju Eiropas parlamentā. Uh, Mēs nedrīkstam atbalstīt ekstrēmistus. Ekstrēmisms noved tikai pie korupcijas, pie sliktas izglītības un naids izplatās arvien vairāk. Paldies, Nikolsonovas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos atgādināt, ka Molotova un Ribentova uh, pakts parādzīja, cik tuvi totalitārismu režīmi ir viens otram. Tā bija vienošanās no uh, Padomju Savienības un uh, Vācijas puses. Tas noveda arī pie um, Vācijas uh, noried un ļoti daudzu cilvēku bojā ējas bet šobrīd tiek eh, noraidīt, tiek eh, noliegt šī pakta esamība. Tie ir meli. Un eh, runātāji turpina franciski, mēs neesam antirasisti. Mēs vēlamies pateikt, ka esam pret Putina vēsturiskajiem meliem, jo mēs nevēlamies atkārtot karus un diktatūras Eiropā, un vēlamies nodot šo vēstījumu nākotnes paudzēm. Paldies! Paldies, Šoidrovs kundzei! Nākamais runātājs ir Zarzelējos kungs uz vienu minūti. Pasado... Kad mēs runājām par uh, politiku neaizmirsīsim, ka esam arī vēsturnieki un esam vēstures uh, produkti. Neaizmirsīsim arī Borges uh, sacīto par Buenos Airesu. Eiropu neapvienoja mīlestība, bet bailes, bailes no holokausta, no iznīcības, nacionālisma. Uh, supremātijas. Un to tad mēs te arī redzam šajā plenārsēdē, kur daži te mēģina mācīt tik uh, izcilu demokrātiju, kāda tā ir Spānijā. Arī Ribbentrop Molotov pakts ir uh, jānosoda tāpat kā vēstures kropļojumi, mēģinot uh, arī pamatot vai attaisnot uh, nacistu nometnes vai padomi gulagus. Uh, Mēs to nevaram pieļaut. Eiropieši daudz ir cietuši, tas ir veidojis mūsu Eiropas Savienību miera un brīvības telpu. Paldies! Paldies! Esam izsmēluši runātāju sarakstu. Un tagad debašu noslēgumā vārds komisijai un padomē. Vispirms vārds Jūrovs kundzei. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, vēlos pateikties jums par paustajiem viedokļiem. Noslēgumā vēlos teikt, ka jā. Notiek centieni vērsties pret kādu dalībvalsti, cenšoties um, pārrakstīt vēsturi, vēsturi. Eiropas komisija noteikti iestāsies pret to un cīnīsies um, par mediju brīvību Hanna Ārenda rakstīja, ka totalitārisma objekts nav pārliecināts nacists vai komunists, bet gan cilvēks, kurām atšķirība starp faktiem un fikciju, starp taisnību un meliem vairs nepastāv. Citāta beigas. Es vēlos izpildīt uh, savu misiju un sagatavot mūsu demokrātiskās sistēmas, lai tās varētu pretoties šādiem uzbrukumiem, lai mēs nodrošinātu mēdīju pluralitāti un jo īpaši pieturētos pie faktiem un pierādījumiem. Tikai ar skaļiem un skaidriem uh, pasākumiem mēs varam nošķirt patiesību no meliem. Tuvojoties 75. gadskārtai kopš uh, sliktākā kara, uh, Eh, cilvēces vēsturē beigām, mēs eh, noteikti piedzīvosim vēl citus centienus eh, kropļot vēsturi, un mums vajadzētu domāt par upuriem. Paldies! Liels paldies, komisārs kundze, un tagad vārds Baņākas kundzei padoms vārdā. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi! Mums ļoti daudz jāmācās no savas eh, vēstures šajā laikā, eh, kad mums ir jācenšas aizstāvēt savas kopīgās vērtības. Eiropas nākotnē ir jābūt balstītai uz kopīgu izpratni, kopīgām vērtībām un arī kopīgu sapratni par vēsturi, tā skaitā arī par totalitārismu. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Paldies! Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu. Un tagad nākamais punkts darba kārtībā. Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 7. pantu 1. punktu Ungārijas lieta. Un tagad vārds padoms vārdā Varņākas kundzei. Thank you. Priekšsēdētāji, dāmas kungi deputāti. Um, tiesu varas uh, ievērošana ir mūsu Eiropas Savienības viens no galvenajiem pilāriem. Tas tieši ietekmē mūsu pilsoņu dzīves un uzņēmē darbības vīdi. Trūkumi uh, tiesu varas jomā mūsu sabiedrību un Eiropas Savienību padara vājākus gan iekšēji, gan ārēji. Mūsu sabiedrības veidojas demokrātijā, tiesu vāra pamatiesības. Eh, šie elementi ir savstarpēji saistīti, savstarpēji atkarīgi, savstarpēji viens otru stiprina, viens nevar iztikt bez otra. Ehm, notiek pašlaik divas procedūras, viena attiecībā uz Poliju, otra uzsākt pret Ungāriju. Attiecībā uz Ungāriju. Eh, šī procedūra ir uzsākta pēc Eiropas parlamenta uh, Uh, iniciatīvas 2018. gadā. Pagājušajā pusgadā ārlietu padomē notika divas uzklausīšanas - 16. decembrī un 10. septembrī. Decembrī 2019. gadā pirmā uzklausīšana bija vispārīga, kur tika atrunāti visi jautājumi, kas ir minēti Eiropas parlamenta priekšlikumā. Otra uzklausīšana koncentrējas uz ko ar konkrētiem jautājumiem vārdu brīvība, plašsaziņa līdzekļu plurālisms, akadēmiķu brīvība un žurnālistu neatkarība. 7. pantā ir atrunāta uzklausīšanas eh, nosacījumi. Somijas prezidentūra arī sniedz jaunāko informāciju par visu šo procedūru, kā arī jau pirmajā Ungārijas uh, uzklausīšanā tika arī sniegta informācija par parlamentu viedokli. Kopā pārstāvjiem no Horvātijas un Vācijas Somijas prezidentūra arī tikās ar Libe komitejas priekšsēdētāju un šī faila ziņotāju referentu. Tad decembrī tieši pirms otrās uzklausīšanas, kad notika neformāla viedokļa apmaiņas starp ministriem, um, Eiropas parlamentam bija iespēja nāk klajā ar savu priekšlikumu iemesliem un viedokli par jaunākiem notikumiem Ungārijā. Ungārija, eh, Horvātijas prezidentūras laikā esam iecerējuši turpināt regulāri informēt Eiropas parlamentu par 7. panta attīstību un procedūru, kas ir uzsākta pret Ungāriju. Paldies par uzmanību! Paldies! Tagad komisijas vārdā lūdzu Jūraus kundze, priekšsēdētāja, kungs, godātie deputāti, paldies pa, par to, ka šīs dienas darba kārtībā ir iekļauts debats par situāciju Ungārijā. Ir absolūti svarīgi, lai visas ES institūcijas varētu uh, spēlēt savu lomu, lai Eiropas Savienībā uzturētu tiesu varu un tiesisku valsti. Novembrī priekšsēdētāja Ursula von der Leyen arī parlamentu priekšā atgādināja, kā tiesiskums ir mūsu pamats Eh, to nekādā gadījumā mēs nevaram apšaubīt, kompromitēt, ir jādara viss, lai tiesiskums visur tiktu ievērots, lai būtu uh, vienāda attieksme pret visām valstīm vienādi. Mums ir jākoncentrējas uz dialogu un prevenciju, kā viņi to teica, bet arī nevajadzētu vilcināties pieņemt nepieciešamos pasākumus. Par situāciju Ungārijā Eiropas komisija jau ir skaidrojusi vairāk kārt to, ka tai ir daudz satraukumu un piekrīt arī Eiropas parlamenta bažām, kas ir minētas uh, parlamenta priekšlikumā aktivizēts arī to pāntu komisija. Ļoti skaidri arī ir norādījusi, ka lai kāda būtu ja padomas nostāja par 7. pānta procedūru, ir jānodrošina um, taisnīgs uh, un um, atbilstīgs uh, arī Eiropas parlamenta priekšlikumai viss šis izskatīšanas laiks. Uh, tad pavisam īsi gribētu sniegt arī informāciju par to, kas ir noricis Ungārijā vairākās jomās, uh, uz ko, par ko runā arī Eiropas parlamenta atzinums. Tiesiskums ir ieviestas nopietnas izmaiņas likumdošanā 10. decembrī. E, un tas notika bez sabiedriskās konsultācijas, netika noturēts konsultācijas ar Venēcijas komiteju. Mēs pašlaik izvērtējam jauno likumdošanu 10. decembrī 19. gadā. Ungārijas augstākā tiesa nāca klajā ar spriedumu paziņojot, ka um, apgabala tiesas lūgums pret, uh, par uh, sākotnēji un prejudiciāli jautājumu uzdošana, ka tā ir nelikumīga. Tālāk runājot par mēdī plurālismu decembrī, uh, Seši starptautiskās organizācijas žurnālisti un mēdīji publicēja ziņojumu, paziņojot, ka kopš desmitā gada Ungārijas valdība sistemātiski ir mm, iznīcinājusi mēdīju plurālismu tādēļ, ka mēdīju īpašumi, īpašnieki koncentrēti dažās rokās un kropļo arī valsts reklāmas politika tālāk. Arī ir vēl daži noteikti notikumi, kas raisa bāžas. Vairāk kā 400 mēdī laikrakstī tika apvienot vienā holdingā. Mm, pašlaik eh, tad eh, mēs to arī analizējam. Mēdī plurālismu centrs arī nāca klajā ar savu ziņojumu jūlijā. Tur tik teikts, ka eh, šī holdinga izveide uh, vēl tikai palielinās risku mēdī plurālismu jomā Ungārijā. Šai ziņojumā arī tiek teikts, ka valdība pieņēmas lēmumu apvienotā tad šos mēdījus un par akadēmiķu brīvību. Jūs zināt, ka Eiropas Universitātes centrs arī tam nācās uh, um, pārcelt savus ASV akreditētās programmas no Budapeštas uz Vīni. Ir jauns līkums uh, par uh, zinātnes finansēšanu, to kritizējuši arī starptautiskā zinātnes kopiena, jo 15 akadēmiskie pētnieki pētniecības institūti tika izslēgti no Ungārijas zinātņu akadēmijas. Komisija ļoti cieši seko visiem šiem notikumiem. Komisija jau arī ir norādījusi, ka tā ir apņēmības pilna izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai risinātu uh, satraukums, bāžas, ko raisa Ungāru iestāžu pieņemtie likumi un pasākumi. Komisija ir uzsākus vairākas pārkāpumu procedūras pret Ungāriju. Tas ir saistīts ar pilsonisko sabiedrību tiesībām, akadēmiķu brīvību, migrantu patvēru meklētāju tiesībām. Komisija izmanto arī citus instrumentus. Eiropas pusgadu 9. jūlijā 19. gadā pārdomu pēc komisijas priekšlikuma rekomendēja Ungārijai stiprināt tiesvars neatkarību un stiprināt pre pretkorupcijas likumdošanu, tā skaitā arī uzlabojot arī izmeklēšanu, prokuroru darbu, nodrošināt informāciju sabiedrībai noslēgumā komisija ir arī uh, gatava strādāt ar Ungārijas iestādēm, lai mēs varētu uzlabot tiesiskumu jautājumu. Tas ir jautājums, kas ir aktuāls visai Eiropas Savienībai, dalību valstīm un pilsoņiem. Paldies! Un tagad o, politisko partiju vārdā uzklausīsim pārstāvis. Lūdzu, Mecels kundz, pēc minūtes. Hafna, Erģaina Edīna diskutu izsaltna tā dritt. Paldies, priekšsēdētāji mēs šobrīd jau atkal runājām par tiesiskumu. Ļoti satraucoši, ka šis, ka šis jautājums jau atkal ir darba kārtībā. EPP nostāja ir bijusi ļoti skaidra attiecībā uz visām valstīm. Mēs vēlamies, lai tiesiskums allaž tiktu garantēts skaidrā veidā un ar caurskatāmām procedūrām. Mēs uh, to uzskatām par nepieciešamu joprojām, jo bez tiesiskuma uh, tiek apdraudēts institūcijas un nav nepieciešamās aizsardzības pilsoņiem, kā arī nav uzticēšanās valstī. Mums ir jāaizsargā Eiropas pilsoņu tiesības, jo tieši par to ir runa Eiropas Savienībā, tāpēc uh, šim parlamentām būtu jānodrošina tiesiskuma garantēšana. Mēs esam pilsoņu pusē, mēs esam taisnības pusē, un te nevar būt nekādu kompromisu. Neviena valsts un neviena institūcija nedrīkst to apdraudēt. Mums ir jāsaka pavisam skaidri, ka nav pieņemams, ka dažas valsts neievēro tiesiskumu. Vērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienība, tām vajadzētu alaž vienot un stiprināt valstis. Mums ir nepieciešams arī uzlabot mehānismu, kas aizsargā tiesiskumu. Diemžēl šobrīd um, nav nepieciešamās uzticēšanās no pilsoņu puses, ir nepieciešams izmaiņas, ir nepieciešams mehānisms, uh, kas ļautu attiecināt viens un tos pašus noteikumus uz visām valstīm. Mums ir jācenšas kontrolēt tik vienu valsti. Tikai tā mēs pārstāvēsim o, savus pilsoņus un tos, kas mūs ievēlēšu un versīsimies pret tiem, kas apdraud tiesiskumu. Paldies, paldies, un tagad es un D uh, grupas vārdā Spureks kundzēs divām minūtēm vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Nu, ir pagājuši 17 gadi, kopš tika iedarbināta procedūra uh, pret Ungāriju saskaņā ar 7. pantu. Vai situācija ir mainījusies Ungārijā? Tolaik Eiropas parlaments apgalvoja, ka Ungārijas iestādes apdraudēja tiesu uh, vāru, vērsās pret universitātēm, veicināja korupciju un tā tālāk un tā joprojām. Liba komitejā mēs šobrīd strādājam pie ziņojuma par situāciju Ungārijā, bet um, pat bez šī ziņojuma situācija ir pavisam skaidra. Uh, Uzklausīšanas, kas notiek 7. Eh, pānta ietvaros, parāda, ka nekāds progress nav noticis. Tas, protams, eh, nav sakāms tikai un vienīgi par Ungāriju, jo līdzīgi 7. pāns iedarbināts arī attiecībā pret Poliju. Nu, teiksim atklāti, ka Eiropas Savienības spēkos nav ātri atjaunot tiesiskumu dalībvalstīs, tāpēc ir eh, pienācis laiks kaut ko darīt, lai valstis uh, rīkotos saskaņā ar tiesiskumu. Paldies! Lielas paldies! Un tagad arī ņū grupas vārdā Strugarija kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Lai arī es priecājos par uzklausīšanām, kuras organizē uh, komisija, ļoti žēl, ka parlaments nav ticis pietiekami iesaistīts, bet patiesībā es nevēlos runāt par procedūru. Es vēlos runāt par to, ka Urbāna kungs, tas tik tiešām ir apkaunojums, tas, ko jūs darāt šobrīd savā valstī. Tas ir apkaunojums visiem Ungāriem Eiropā, tas, ko jūs darat attiecībā uz akadēmiskajām aprindām, uz pilsonisko sabiedrību, kā jūs vēršaties pret jebkādu veidu brīvību, tas ir nosodāmi. Neviens nav piespiedz iestāties Eiropas Savienībā. Tā ir bijusi izvēle, ko jūsu valsts izdarīja, un jūs tagad neņemat vērā šo izvēli. Jūs to vairs nerespektējat. Jūs zinat, ka Ungārija tik lieliski attīstījās pateicoties Eiropas Savienības līdzekļiem, tieši tāpat kā Polija, bet šobrīd tiek veidota naida impērija un uh, dezinformācijas in, uh, impērija, izmantojot Eiropas Savienības finansēm. Jūs esat apkaunojums. Un ja mums nav nepieciešamās procedūras, tad mums tā ir jārada. Ja mums nav likumdošanas, tā mums ir jārada, jāpieņem un jāīsteno jebkurš pasākums, lai nepieļaut jums un ikvienam citam apkaunot pašam savu valsti šādā veidā. Un varbūt vēl pēdējais padomei. Godīga sadarbība noteikti nenodarīs neko sliktu, jo īpaši tad, ja tas notiek par labu pilsoņiem un Eiropas vērtībām. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā vārds Devos Korfields kundzei uz divām minūtēm. Kā referente jautājumā par Ungāriju vēlos atgādināt, ka, ka Somijas prezidentūra ļoti nopietni strādāja pie šī jautājuma un es ceru un sagaidu līdzīgu rīcību no Horvātijas prezidentūras. Mums ir jāturpina šī procedūra saskaņā ar 7. pantu līgumā par Eiropas Savienību. Mēs um, cerējām, ka kaut kas mainīsies, un pateicoties uh, Somijas uzklausīšanām, mēs tik tiešām redzējām uh, notikumu attīstību uh, pozitīvā virzienā. Šīs uzklausīšanas bija ļoti svarīgs sākotnējais solis, jo nebija viegli citām dalībvalstīm izvērtēt uh, kādu dalībvalstu, un, protams, ka mūsu pieeja bija inovatīva, un mums jāturpina uh, tādā pašā garā arī turpmāk. Varbūt būtu nepieciešama uzklausīšana par Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, varbūt tas būtu viens no nākamajiem tematiem. Jūros kundze, jūs runājat par mediju neatkarību. Vai ir iespējams, ka šie līdzekļi no Eiropas Savienības ir tikuši izmantot, lai uh, īstenotu mediju koncentrēšanos? un vēlos teikt, ka mēs saskaramies ar institucionālu problēmu, jo parlaments šajās uzklausīšanās netiek oficiāli iesaistīts. Arī te mēs ko varam uzlabot. Šī rezolūcija, par kur balsosim rīt, ir iespēja nodrošināt taisnīgu attieksmi abos gadījumos, gan Ungārijas, gan Polijas gadījumā. Uh, Polijas gadījumā um, komisijas teiktais ir ticis sadzirdēts, uh, bet attiecībā uz Ungāriju mēs to nevaram teikt. Šīs tikšanās nav bijušas apmierinošas, un šobrīd tiek radīts precedents, kas ļauj um, nerīkoties taisnīgi, un tas būtu jāizbeidz. Paldies, liels paldies! Un tagad vārds ID grupas vārdā Rivjērkungam. kungam. Šī septītā panta iedarbināšanas uh, gadījumā komisija darbojas tikai kā padomas sekretariāts, jo gal galā suverēnai valstī pašai būs jāizlemj. Bet Eiropas parlaments um, steidzīgi uzsāka procedūru pret dalību valsti, kuras vadītāji ir tikuši taisnīgi ievēlēti, un daži vēlas te kaut ko mainīt, bet līguma neļauj. Fidesz ieguva vislielāko vēlētāju atbalstu vēlēšanās, un šī vēršanās pret Ungāriju ir netaisnīga, jo Orbāns uh, īsteno drosmīgu politiku, vēršoties pret piespiedu imigrāciju. Jūs tagad vēlaties uh, kaut ko mainīt, bet tas parāda tikai jūsu nejaukos nodomus. Un šī, šis Ungārijas likums jūs to uzskatāt par nedemokrātisku. Es domāju, ka tautām ir apnicis jūsu totalitārā pieeja. Un šī procedūra noteikti izgāzīsies, jo vienlaikus uzbrukot gan Polijai, gan Ungārijai. Jūs jau sākotnēji esat nolēmuši savu nejauko procedūru uh, pilnīgam fiasko, un es par to priecājos. Paldies! Paldies, tagad EKR vārdā Prokačīni kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Reiz bija Demokrātiski ievēlēta valdība, reiz bija arī pašnoteikšanās brīvība, reiz bija tiesības aizsargāt savas tie, eh, robežas, eh, reiz bija arī tiesības mīlēt savas reliģiskās kultūrālās saknes, bet nu sārkanie līgumi, Frāns Timermaņa, sociālisms un arogantā birokrātija un septītais pants. Tagad tas notiek Ungārijā un Polijā, tas var notikt jebkur. Unum castigavis centum emendabis. Politiski izmantojot septīto pantu, tādējādi jūs vēlaties uh, sīst vienu tautu, lai uh, tas būtu piemērs pārējiem uzskatāt, ka esat pārāki par uh, cilvēkiem. Sagatavojieties uh, jaunai procedūrai pēc 7. panta. Arī Itālijā būs iespēja cilvēkiem izteikties vēlēšanās. Paldies! Goe, Jorgs Kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es lepojos ar to, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis noteiktu savu nostāju attiecībā uz notiekošo Ungārijā. Mēs redzam, ka Fides noved pie preses brīvības ierobežošanas, ka tiek ierobežota akadēmiskā brīvība, tiek apdraudēta pilsoņu, pilsonisko organizāciju iespēja darboties. Mēs redzam, ka pirmo reizi noticis tā, ka universitātei ir jāmaina sava atrašanās vieta, tiek ierobežotas arī tiesu brīvības, pieņemot jauno likumdošanu un arī um, lauksaimniecības subsīdijas, ko Ungārija saņem no Eiropas Savienības, nonāk korumpēto lielo uzņēmēju rokās. Uh, pilsoņu iesaistīšanās politikā tiek ierobežota un mēs nevaram runāt par demokrātisku attīstību vai tiesisku valsti Ungārijā. Ungārijā ir daudz cilvēku, kas vēlas, lai būtu citādi, lai tiktu uzlabotas sieviešu tiesības, lai tiesības baudītu arī bezpajumtnieki, LGBT cilvēki un daudzas citas grupas. Uh, Nevar taču pieļaut, ka Ungārija pieņem uh, likumus, kas vispār neatbilst uh, Eiropas saimnības padomes nostājai. Un attīstība Ungārijā ir pašlaik iet aplamā virzienā. Runājot par tiesiskas valsts saglabāšanu, ir vajadzīgs mehānisms, un es domāju arī, ka diskutējot par Finanšu schēmu ir jābūt skaidrām prasībām arī attiecībā uz Ungāriju. Paldies! Tagad runās Ferrāras kundze. Jā, paldies. Eiropas Savienībā tiesiskums ir pamats cilvēku tiesībām, pamatiesībām. Tas ierobežo arī valsts varu un valdību, kas mēģina stiprināt, saglabāt savu vāru, arī apdraudot tiesu vāru, vārda brīvību, apdraudot akadēmisko brīvību. Nu, valdība nevar slēpties aiz tā, ka viņi ir ievēlēti demokrātiskā veidā. Kad kas tāds notiek, tad kaitējums tiek nodarīts ne tikai pilsoņiem. Uh, kas uh, cieš no tiesību ierobežojuma. Tas mazina arī Nacionālo un Eiropas institūciju uzticamību, mazina arī iespējas valstīm sadarboties, lai sasniegtu kopīgus mērķus. Jau gadiem runājam pār Eiropas vērtībām dažādām, dažādās valstīs, kā tas ir Ungārijā. 7. pānta paredzētā procedūra ir tālu no risinājuma nodrošināšanas ļoti grūti panākt sankcijas un um, šis process nav īpaši iedarbīgs. To zina arī Orbāna valdība, tāpēc viņš arī ir drošs, ka viņš netiks sodīts un turpina savu autoritīvo uh, valdīšanas veidu. Es uh, ceru, ka tiks izveidots uh, objektīvs Eiropas mehānisms, balsoties uz objektīviem kritērijiem. Tas katrai valstī tad arī varētu sniegt adekvātu monitoringu, gan uzraugot uh, Eh, tiesiskumu pārkāpumu, pamatiesību pārkāpumu, gan arī e, iedarbīgi piemērojot sankcijas, kad šādi pārkāpumi konstatēti. Paldies! Paldies! Jārokas kundze, vienu minūti lūdzu. Ungārijas jautājums ir nonācis Eiropas parlamenta darba kārtībā. Ne tikai tāpēc, ka septītais pants nav ticis ievērots, bet pateicoties politiskiem notikumiem Ungārijā, Eiropas parlaments ir piedalās likumdošanas izveidē. Mēs redzam, dzirdam um, apsūdzības, bet nav faktu. Tie, kas mūs apsūdz, nemaz nav ieinteresēti tiesas neatkarībā. Uh, un viņi arī nezina, ka mums ir nulle korupcijas, un mums ir arī stratēģija čigānu tautības cilvēku integrēšanai. Tāpat it kā tiek apspiestas tādas grupas un šādas grupas, un mēs redzam šeit diskusiju vai debates, kas neatbilst Eiropas Savienības līgumu garam. Tas atgādina jau komunismu. Intveld, Jums ir zilās kartītes jautājums, vai jūs atbald, atbildēsiet? Lūdzu, jautājumu uzdošanai. Paldies, godātā kolēģe. Gribu mazliet palabot Mēs eh, de debatējam nevis par Ungāriju, bet gan par to, ko dara Ungārijas valdība. Jūs atsaucāties uz kolēģa teikto. Man ir jautājums, jūs atkārtojat un atkārtojat, ka mēs uh, tikai izsakam apsūdzības, Sajerkungs, vai ļausiet man pateikt, Sajerkungs, vai ļausiet man uzdot jautājumu? Lūdzu, nepārtraukt runātā. Jūs atkārtojat, kas ir kreisā spārna uh, plašsaziņas līdzekļi bet Venēcijas komisija, Eiropas Savienības komisija, OECD, tās visas ir organizācijas, kurām jūs nevarat pārmest īpašu kreisumu vai kreiso radikālismu. Kuri ir šie kreisā spārna plašsaziņas līdzekļi, uz kuriem jūs atsaucaties? Jāroks kundze, lūdzu atbildiet. Tikai piecas uh, nevalstiskās organizācijas ir sniegušas jums informāciju, jo tā nav patiesa. Informācija, kas nonāk plašsaziņas līdzekļos, jūs varat pati ar to iepazīties, ja jūs ieradīsieties Ungārijā. Paldies, tagad Bārleis kundze. Paldies, Eiropas ģenerāla prokurors ir tikai vakar vēl uh, nācis klajā ar um, savu paziņojumu par, uh, ir reaģējis uz to, ko ir darījis Orbāns attiecībā uz Ungārijas tiesu neatkarību. Tā ir nonākusi strupceļā divas Eiropas Savienības valstis šobrīd novēršas no Eiropas pamatvērdībām. Un Metzolas kundze EOP nav bijusi, tautas partija nav bijusi vienmēr demokrātijas aizstāve. Daudzus gadus tā ir vienkārši atļāvusies nereaģēt uz to, kas notiek. Mums ir jāspēj novērst um, šo režīmu. Um, efektu, jo tie šie režīmi izmanto Eiropas atbalsta līdzekļus, lai piesaistītu sev cilvēkus un gūtu popularitāti, bet svarīgi arī paturēt prātā, ka Ungārijā dzīvo daudz arī demokrātiski noskaņot cilvēku, viņiem ir jāsniedz palīdzība. Paldies! Donātas kundze. Paldies, priekšēdētāji. Kā vairāki deputāti jau teica, vairāk nekā desmit gadus Ungāra valdība, varētu teikt, zog līdzekļus no Eiropas Savienības un tā izmanto šo līdzekļus Ungārijas elites, lai Ungārijas elite varētu izveidot tādus aizdomīgus fondus. Ungārijas uh, valdība uzskata, ka līdz ar to tā ir brīvas rokas šādi rīkoties, jo neviens neko īpaši nepārmet. demokrātija Ungārijā ir apdraudēta un režīms ir būtībā pieredzis, ka var rīkoties nesodīti. Ungārijas valdība pārkāpj Eiropas Savienības pamata vērtības un tiesības, vienas debates seko citām. Eiropas Savienības padome būtībā klusē un zilās kartītes jautājums no deputāta Simona, vai jūs atbildēsiet, lūdzu? Svenu kungs. Manuprāt, šīs debates ir ļoti būtiskas, bet jānošķir politiski apgalvojumi no faktiem. Tāpēc būtu svarīgi nākt klajā ar faktiem, kas vadās pēc tiesiskuma principiem. Vai jūs man piekrītat? Lūdzu, jūs varat atbildēt. Kā sacīja jau citi, uh, galds jau vairs neturās uz kājām no tā, cik smagi ir pierādījumi. Jūs nevarat nošķirt faktus no politiskiem apgalvojumiem, jo politiski iekrāsota uh, tāda rīcība vai apgalvojumi ir vienīgais, kas nāk no Ungārijas valdības. Tā ir situācija, ko nevar pielīdzināt nevienai citai valstī. Uh, tiesiskie principi tiek mīdīti kājām, būtībā notiek to sabrukums. Un Kūnkas kundze. Parundā. Paldies priekšsēdētāji. Kāds bija mērķis iedarbinot šo eh, septīto pantu? Tāpēc, ka tiek apdraudētas pilsoņu eh, tiesības un tiesiskums. Šobrīd ir jāsaprot, cik smagiem ir jābūt notikumiem, lai mēs kaut ko beidzot darītu. Uh, lai mēs ievērotu līguma noteikumus. Vai šobrīd problēmas ir uh, saistīts ar to, ka Eiropas dalībvalstu valdības nevēlas tikt kritizētas, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim uzticēšanos, kāda ir pilsoņiem mūsu rīcībai. Paldies! Lielas paldies! Un es redzu, ka arvien vairāk deputāti vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu, bet jāsaka, ka turpmāk būs iespēja uzdot tikai vienu zilās kartītes jautājumu katram runātājam, tātad tas, kurš pirmais